kolēģis arī bija, arī man ir paziņojis, ka viņš politiskajā grupā, zaļo politiskajā grupā ir eh, pievienojies. Ungārijas iestādes man paziņojušas, ka uh, Janoš Aders ir uh, Ungārijas uh, prezidents ar 1. jūniju 12. 12. gadu. Uh, viņa aizstās Eriks Bankī. Sirsnīgs sveicu jauno kolēģi un vēlos atgādināt, ka es sasniedzu trešo pāntu, otro punktu reglamentā. Uh, Katras uh, deputāts var piedalīties uh, visās uh, sēdēs, kamēr nav pārbaudījis viņa mandāts un kamēr nav neviens iesniedzis uh, sūdzību, un arī ņemot vērā to, ka banki kungs ir rakstiski paziņojis, ka viņš neieņem nekādu amatu, kas būtu pretrunā Eiros parlamenta deputāta mandātam. Sīznieks veicu banki kungu mūsu vidū. Labdien, bankiekungs! Juridiskā komiteja, dāmas un kungi, 30. māja sanāksme 2012. gadā ir uh, saskaņā ar 3. Uh, panta nosacījumu pārbaudījuši un uh, pārbaudījuši to derību. Tas attiec